runāt aiz šīs zāles durvīm. Mēs sākam uzklausīt balsojumu skaidrojumus vispirms par Katī Pīrī ziņojumu par Turciju un pirmais uzstājas Austrēvičus kungs. Mr. Chairman. Prieksēdētāja kungs. Es balsoju par Kārī Pitī ziņojumu un vēlētos pateikt, ka mēs jau esam pieņēmuši vienu rezolūciju par Turciju. Uh, kad eh, nosodījām 16. Eh, gada jūlijā neizdevušos valsts apvērsumu. Toreiz mēs uzsvērām, ka Turcija ir un paliek Eiropas Savienības strateģiskā partnere, un eh, tā kā izteicām bāžas par to, ka demokrātiskais ceļš ir tā kā nedaudz iestrēdzis, un kopš pagājušā gada vasaras notikumiem situācija ir pasliktinājusies. Referendums eh, ir eh, nodrošinājis nekonstitucionālas izmaiņas un eh, plašsaziņas līdzekļu cenzūra joprojām turpinās. Es uzskatu, ka situācija Turcijā no mūsu puses vairs nedrīkst tikt ignorēta. Eiropas Savienībai ir nekavējoties jāpārtrauc iestājas sarunas, kā arī pirms iestājas finansējums Turcijai. Paldies, Austrievičus kungs. Nākamais uztais Hanan kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Raugoties uz to, kāds ir bijusi mūsu attiecības ar Turciju, Eiropas Savienībai un Turcijai, tās nav bijušas pietiekami labas. Labi, tagad vairs iestāja nav aktuāla, darīsim savādāk, mēs sakām. Bet, kad mēs apsolījām Turcijai iestāju Eiropas Savienībā, jau toreiz bija skaidrs, ka mēs nekad to neizpildīsim. Tāpēc eh, politiskie notikumi šajā valstī ir tikai loģisks eh, lietu atrisinājums. Es tomēr vēlētos uzdot jautājumu, vai nebūtu viedi, ja mēs mēģinātu izveidot ilgtspējīgas attiecības, balstoties uz strateģisku partnerību un izvirzot Turciju kā mūsu sadarbības partneri visaugstākajā līmenī un tomēr politisku integrāciju par to vairs neļunā, nerunājam. Iespējams, ka tad mūsu attiecības un arī Turcijas modelis varētu kalpot eh, kā piemērs pārējām šā reģiona valsts. Paldies tagad vārds Zambātska kungam. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi vēlējos pateikties kolēģei Pirīkundzei par sagatavoto ziņojumu. Šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā, tas atspoguļo Eiropas Savienības īstenoto politiku. Tomēr es balsoju pret šo ziņojumu, jo tajā nav runas par to, ka uh, sekulāra Kemālistu republika uh, tiek pārveidota reliģiskā uh, pārvaldes sistēmā, notiek valsts islamizācija. Tā visa šajā ziņojumā man pietrūkst. Tāpat Turcija iejaucas vairāku Eiropas valstu iekšējās lietās, tā skaitā manas valsts Bulgārijas iekšējās lietās. Tas ir nepieļaujam. Mums vienkārši ir jāaptur attiecības ar uh, Turciju. Mēs, Turcija nav mūsu sabiedrotais, tā ir islamizēta diktatūra. Paldies, Džambaska kungs, tagad vārds Zaborskas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu Bal, atzī, piekrītu diviem ENF uh, grupas grozījumiem, ir jāatzīst Turcijai uh, armēņu genocīda fakts un tāpat ir jānodrošina sadzīvošana starp uh, musulmaņu un kristiešu kopienu. Uh, un uh, jāsaglabā Svētā Sofijas katedrāla kā muzejs Stambulā. Tomēr es nevarēju atbalstīt šos ziņojumus. Es iestājos par to, ka jāturpina dialogs, un tas ir ļoti svarīgi attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju. Ziņojumā ir uh, atgādināts, ka jāpilda uzņemtās saistības, jāievēro noslēgtie līgumi, un tad mēs varam arī pievērsties sensitīvākiem jautājumiem. Paldies Zaborskas kundzei! Tagad uh, notiks balsojumu skaidrojumi par Kukana, Gardijā Zabalas un uh, Fronsolīgas ziņojumu vārds Austrievičs kungam. Paldies! Es balsoju par šo ziņojumu. Un eh, es uzskatu, ka oficiālā attīstības palīdzība tai ir jābūt galvenajam finansējuma avotam attīstības valstīm, jaunatiesības valstīm. Es domāju, ka eh, šim finansējumam būtu jābūt izmantotam Āfrikā un arī Eiropas eh, kaimiņu attiecību politikas iedibināšanā ir jāatbalsta mazo un vidējo uzņēmumu darbība, un jāveicina ekonomiskā izaugsme, kā arī iekļaušana. Šis Eiropas fonds ilgspējīgai attīstībai un eh, tā iedibinātie instrumenti un finansējuma rīki, kā arī Eiropas investīcija bankas rīcība, paredz eh, publisko un privātā finansējuma kopā sapludināšanu. Un es eh, ceru, ka tas radīs jaunu finansējuma paudzi, nodrošinot ilgspējīgu tehnisko palīdzību valstīm, kurām tas nepieciešams. Paldies, Austrievičus kungs. Tagad vārds Agilēras Garsīs kundzei. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es balsoju par šo ziņojumu. Kāpēc? Manuprāt, uh, ilgspējīgas attīstības fonds ir laba doma, jo neviens jau nenoliedz, ka nabadzība, nevienlīdzība un migrācija pret to ir jācīnās. Miljoniem eh, investīcija piedāvājums Āfrikai un tās kaimiņu valstīm ir laba doma, un tomēr es domāju, ka mums ir jārisina reālās problēmas, ar kurām sastopas Āfrikā, un tas ir tiesiskuma trūkums. Tomēr eh, šajā fondā tiek uzsvērts tas, ka ir jāpalīdz valstīm cīnīties pret nabadzību, izveidot jaunas darba vietas, cīnīties pret eh, klimata izmaiņām un nodrošināt eh, strādājošo tiesību un vārda brīvību īstenošanu cīņa pret eh, nodokļu paradīzēm arī ir vienlīdz svarīga. Paldies Agilēras Garcijas kundzei. Līdz ar to noslēdzām eh, balsojums katram par šo ziņojumu, un tagad notiks balsojums skaidrojums par Andersones kundzes ziņojumu, un vārds Šoidraus kundzei. Děkuji, eh, pane místo předsedo. Paldies, priekšsēdētāja vietniekungs. Es eh, no sirds priecājos, ka mēs pieņēmām šo ziņojumu, proti tas, ka mēs iestājāmies par cilvēkiem ar eh, redzes traucējumiem, tas uzlabos eh, cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves kvalitāti un ļaus viņiem daudz aktīvāk piedalīties dzīves norisēs. Protams, ciešā sadarbībā ar dalību valstīm. Mums e, ir jāizmanto arī alternatīvas metodas, e, brila raksts, liela izmēra burti, un ideju ir daudz. Tomēr e, tas, ka mēs palielinam finansējumu, tas ļaus vēl papildus 80% cilvēku ar redzes traucējumiem piedalīties aktīvāk dzīvē. Es tiešām ticu, ka šo šķēršļu novēršana uzlabo šo cilvēku. Paldies, Šoidrovs kundze. Tagad vārds Stailers kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es no sirds priecājos, ka mēs esam stoli tuvāk, lai ratificētu Marakešas līgumu. Uh, cilvēki, kuriem neredzīga redzes traucējumiem vai, citu, eh, vai ar citu lasīšanas invaliditāti, mēs eh, esam uzsvēruši ļoti labus punktus un es eh, lielā mērā nosodu kompensācijas schēmu ieviešanu izdevējiem. Tas ir pretrunā apvienoto nāciju 21 konvencijas ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 21. pantu, un tomēr nav ekonomiski pierādījumi, ka šāda kompensācija kaut ko dos, un es domāju, ka šis nosacījums ir tiešā pretrunā ar Marakešas līgumu un Eiropas Savienības dalību valsts likumdošanā tam vajadzētu būt transponētam savādāk. Es domāju, ka Eiropas Savienības dalību valstis uh, tām vajadzētu beidzot ratificēt šo eh, līgumu, un es ceru, ka tās to izdarīs vēl šogad. Paldies! Beidzam eh, balsēm skatrojumus par Andersona ziņojumu. Tagad eh, skaidrojumu par Dānsa kunga ziņojumu. Vārds Damato kundzei. Paldies, prieksēdētāja kungs! Šis e, ziņojums ir solis e, pareizajā virzienā ilgtspējīgas, e, ilgtspējīg, ilgtspējīgas jomā. Un tomēr vēlētos uzsvērt, ka tas varēja būt ambicios, ambicios tādā ziņā, ka um, saistoši mērķi energo jomā būtu bijuši vēlami. Mēs runājam par uh, CO2 izmešu samazināšanu, siltumnīcas gāzu izmešu samazināšanu, un tomēr mūsu ambīcijas nav pietiekami augstas. Mēs runājam tikai par izmešiem, bet kas notiek ar ūdens piesārņojumu, ar augsnes piesārņojumu? Es eh, iesniedzu grozījumus, un tomēr tie netika iebalsoti, proti ar atkārtotu izmantošanu un ar eh, sadedzināšanas eh, iekārtām. Uh, Ļoti daudz vēl joprojām tiek atbalstīts fosilās degvielas, un, kolēģi, jā, mēs varējām sasniegt vairāk. Paldies, Damato kundzei. Tagad vārds uh, Agileras Garsijas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti nozīmīgs ziņojums. Mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, un es gribētu uzsvērt, ka mēs plenārsēdē nobalsosim tagad par labāku variantu nekā eh, šis ziņojums bija sagatavots sākotnē vides komitejā. Bija eh, virkne punktu toreiz, kas bija nelabvēlīgi lauksaimniekiem, tagad mums ir izdevies eh, to mainīt. Nesen ir notikušas uh, vērienīgas reformas kopējā lauksaimniecības politikā, ir uh, ieviesta tā saucamā zaļināšana, kas prasa uh, lauksaimniekiem veikt papildus pasākumus. Tas viss ir svarīgi Un tāpat laikā mums ir uh, jāsaskars ar konkurenci no trešām valstīm, kuras neievēro tik augstus vides standartus. Paldies, Agilērs Garsīs kundzei. Nākamais uzstājas Džambāska kungs. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Es atturējos balsojumā par šo ziņojumu, jo tur nekas daudz nav pateikts. Tagad uh, vārds ilgtspējība tiek lietots tik bieži, tik daudz, ka ir jau zaudējis būtībā jēgu un saturu. Protams, mums ir jādomā par gaisa kvalitātes uzlabošanu, par uh, lauku uh, dzīves uzlabošanu, bet citi punkti šajā ziņojumā man nebija pieņemami visi šie ilgtspējības pasākumi vienkārši nedarbojas, un tā nodokļu maksātāja naudas izmantošana šādās programmās nedod nekādu labumu. Un um, man šajā ziņājumā pietrūka labu priekšlikumu, tādēļ par to ne, nebalsoju. Paldies, Grapīnī kundzi zālē neredzu, tagad vārds Farija kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, es balsoju par šo ziņojumu. Es biju ēnu referents kas sagatavoja šo ziņojumu. Es uzskatu, ka Eiropas projektām ilgspējīga attīstība ir ļoti būtiska, un mums vēl tāls ceļš ejams, ja gribam nodrošināt labāku nākotni mūsu bērniem un visai planētai. Uh, mēs apstiprinām 2030. gada ANO darba kārtību. Priekšlikumi šajā ziņojumā ir vērsti, lai stiprinātu Eiropas Savienības stratēģiju šajā jomā, un parlaments pauž savu viedokli par ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu. Šeit uh, mēs saskaramies ar ļoti sarežģītiem jautājumiem un uzdevumiem, kas uh, stāv Eiropas Savienības institūcijas, skaitā parlamenta priekšā. Mums ir jāveido labāka nākotne Eiropas Savienībai, un šis ziņojums ir ļoti svarīgs elements šajā procesā. Paldies! Paldies, Fārijas kungs, tagad vārds Kelīkungam. Paldies! ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi e, iespaido visus Eiropas Savienības darbības aspektus. 2030. gada mērķi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē. Ir runa par cilvēka cieņu, stabilitāti, taisnīgumu, ekonomisko labklājību. Es atbalstu šos mērķus un balstoju par šo ziņojumu par ilgspējīgas attīstības mērķu iekļaušanu Eiropas Savienības politikā. Tas ir ļoti svarīgi domājot par turpmākām politikas iniciatīvām. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība veiksmīgi īstenos 2030. gada darba kārtību. Un priekšstādātāji noslēgumā es gribu jums eh, pateikties par ko, to, ka jūs tik labi un efektīvi vadījāt šīs dienas sēdi un noraidu citu kolēģu izteiktos pārmetumus. Paldies. Danke für die Blumen, Herr Kollege Kelly. Paldies par ziediem, kolēģi. Kelly. Līdz ar to esam pabeiguši uzklausīt balsojumu skaidrojums par dansa ziņojumu. Un tagad uh, balsojums skaidrojums par Omar Džī kunga ziņojumu vārds Nekov kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības attālākie reģioni, tā skaitā kalnu reģioni ir neatņēmama Eiropas Savienības sastāvdaļa. Šiem reģioniem ir savas specifiskās īpašības, tiem ir grūtāka piekļuve vienotam tirgumu, un tādēļ šie reģioni ir pret, pelnījuši īpašu statusu un atvieglojumus finansēšanas noteikums no Eiropas Savienības budžeta. Mums ir jārada iespējas šiem reģioniem reģioniem un jāsaglabā šāda situācija arī pēc 2020. gada. Atālie un kalnu reģioni var saražot ļoti augstas kvalitātes produktus un uz tiem jātiecina vienkāršāki noteikumi attiecībā uz kvalitātes schēmu ieviešanu. Eiropas Savienībā ir jānodrošina finansējums, informācija un jāatbalsta arī geogrāfiskās izcelsmes norādes šajos reģionos. Paldies! Dank, Paldies Nekova kungam! Esam pabeiguši balsojumu skaidrojums par Omar G ziņojumu. Tagad uh, esam izskatījuši rīta darba kārtību, uh, izsludinu sēdē pārtraukumu līdz pulksten 15.